Dear colleagues, I think we can start. Uh, Godātie kolēģi, manuprāt, varam sākt darbu. Ministru kungi, uh, Daiselblūms un uh, Kazimirs ieradīsies pēc preses konferences beigām. Arī Cakalotas kungs drīz ieradīsies, bet uh, Mums jāsāk darbs, jo sēde noslēdzas 9.30 vakarā. Es gribu sveikt fini, finanšu ministrus, kuri ir piekrituši piedalīties šajā publiskajā uzklausīšanā. Tajā piedalās septiņi finanšu ministri no Nīderlandijas, Grieķijas, Francijas, Luksemburgas, Slovākijas un Maltas tā ir tiešām reta iespēja apspriest iespējas un variantus uh, fiskālai kapacitātei tik izšķirošā brīdī Eiropas Savienībai un ekonomiskai monetārai savienībai. Fiskālās kapacitātes izveide ir ierosināta piecu priekšstādātāju ziņojumā un virkne ekspertu uzskat, ka tas ir uh, neatņēmama uh, sastāvdaļa veiksmīgi funkcionējošā ekonomikas monetārā savienībā. Un mūsu komitejas kopīgi ir strādājuši pie iniciatīvas ziņojumu par šo tematu, jūs esat saņēmuši uh, ziņojumu projektu, ko ir sagatavojuši referenti BG un BRS. Un tajā ir runa par uh, šīs fiskālās kapacitātes uh, pamatpīlāriem, veicinot konverģenci, stimulējot uh, struktūrālās reformas un absorbējot asimetriskos satricinājumus ir uh, arī sagatavots ļoti interesants uh, ziņojums, kur ir analizēts dažādas iespējas, bet šī ir nevis tehniska diskusija, bet ļoti politiska diskusija. Un uh, tiešām ir ļoti svarīgi šo jautājumu apspriest ar finanšu ministriem. Arī Žana Arķī vārdā, viņš ir budžeta komitejas priekšsēdētājs. Gribu teikt, ka mums uzreiz jāsāk darbs. Uh, Uh, jā. Saka, Arčī kungs, man ir liels uh, prieks par šo sanāksmi, par šādu sanāksmi. Mēs uh, budžeta komitejā sapņojam katru gadu par iespēju tikties ar finanšu vai budžeta ministriem. Un uh, vislabāk arī to ir būt darīt vidusposma pārskata veikšanai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds per Vanšai Beresai abu referentu vārdā. Paldies! Kopā ar Aimaru Bēgi un visu sarunvešanas komandu es uh, gribu pateikties uh, finanšu ministriem par to, ka viņi ir ieradušies uz šo sanāksmi. Šis ir tāds neparasts pasākums, bet es domāju, ka Eirozonas budžets ir tiešām laba iespēja uh, izteikt šādu ielūgumu, un mums ir liels prieks, ka jūs tik lielā skaitā arī pieņēmāt šo ielūgumu. Es uh, īpaši gari nerunāšu, jo uh, es vēlētos uzklausīt tieši jūsu domas par to, kā jūs varēsiet izmantot mūsu piedāvājumu Eiropas parlamentu sagatavoto ziņojumu par eirozonas budžetu, par šo jautājumu. Mēs uh, runājām jau pirms, eh, runājām jau tad, kad vēl nebija sagatavots Delora ziņojums, un krīze šo jautājumu ir padarījis par tādu, ka no tā vairs nav iespējams izvairīties. Jau no paša sākuma uh, Mēs zinājām, ka šis jautājums pacelsies šā gada trešajā ceturksnī neatkarīgi no Britu referenduma rezultāta, un mūsu viedoklis nav mainījies. Tā kā neatkarīgi no tā, kādu enerģiju jūs veltīsiet citu jautājumu risināšanai, šis jautājums nevar tikt nobīdīts malā. Domāju, ka Bratislavas Eiropadomes sēdē jūs varēs jūs varbūt nevarēsiet visu izlēmt līdz galam, bet mēs vēlamies, lai šis ziņojums, kas um, šā gada oktobrī jums darētu par pamatu, lai uzsāktu diskusijas un sagatavotu gada noslēgumu Eiropa padomes sēdi un lai uh, virzītu uz priekšu piecu priekšsēdētāju ziņojumu ierosinājumus, jo mēs nevaram šos pasākums atlikt pēc uh, uh, tam, kad būs beigušās vēlēšanas virknē valstu. Uh, ir uh, jāsagatavo šie jautājumi jau šobrīd. Uh, piecu priekšsēdētāju ziņojumā ir uh, izteikts arī konkrētas saistības, un es vēlētos, lai jūs arī varbūt komentētu vairāk par to, tātad par Eiropas stabilitātes mehānismu pārveidi ir paredzēts ka šis mehānisms tiks iekļauts uh, kopienas metodē, un no tā izriet arī uh, virkne uh, pasākumu, un vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to. Thank you very much. Paldies. Mēs tagad pieturēsimies pie protokolārās kārtības pēc uh, valsts uh, nosaukuma alfabētiskās secības. Tā mārām arī mainīt, ja jūs vēlaties šādu secību. Labi, dosim vārdu Mišelam Sapēnam. Neko nesapratu no protokolārās kārtības vai alfabētiskās kārtības, bet kādam jau jāsāk. Paldies, priekšsēdētāji kungi, paldies, godātie deputāti. Man ir vienmēr liels prieks uh, ar jums tikties, un tiešām budžeta komitejas priekšsēdētājs piesauc savu sapni, jā, mums nav iespējas tik bieži tikties. Jūs arī savulaik esat bijis finanšu ministrs gan nedaudz pirms manis, gan arī nedaudz pēc, bet tagad. Uh, uh gribu teikt, ka abi eh, līdzreferenti ir veikuši lielisku darbu, un to minēja arī Pervānša Beresa, ka šis jautājums arī ir ļoti sens, tikpat sens kā ekonomikas un monetārā savienība. Bet jāsaka, tikai monetārais pīlārs tiešām ir realizējies ļoti precīzi un detalizēti, un tas ir tiešām arī bijis nepieciešams. Ir, uh, lai varētu izveidot Eiropas centrālo banku, lai tai būtu atbilstoši pilnvaras un neatkarība. Un uh, tas viss ir apliecinājis uh, savu nepieciešamību efektīvā valūtas pārvaldīšanā. Bet uh, šis uh, budžetārais aspekts ir palicis novārtā. Un līdz ar to pastāv līdzsvar trūkums. Uh, Nu, būtībā šis līdzsvars trūkums ir redzams tikai tad, kad ir satricinājumi, un to mēs uh, visu konstatējam uh, kopš krīzes sākuma, kopš krīzes ietekmes uz Eiropas, uh, uz Eirozonu. Valstis ir attīstījušās atšķirīgos virzienos, nevis tuvinājušās, konverģējošas, it īpaši runājot par konkurētspēju. spēju investīcijām, finansējumu. Tāpat šis elements ir ļoti svarīgs šīs dienas kontekstā, un Pervāns pareizi to arī norādīja, lai arī kādi būtu bijuši referendumu rezultāti, šis jautājums būtu bijis jārisina, tātad ne tikai sev jāuzdod šis jautājums, jāsniedz arī atbilde bet mēs arī zinām, kāda bija uh, referenduma rezultāti, un tas nozīmē, Eirozonā ir jāapliecina savs spēks, jāuzņemas iniciatīva, jāapliecina, ka tā tiek galā šīs dienas izaicinājumiem. Tātad uh, šodien mēs runājam par Eirozonas budžetu. Man nav nekādu iebildumu, man ir pārliecība, es domāju, ka jūs man piekritīsiet. Uh, ir jā, cenšas tā vai citādi šāda veida budžeti izveidot šis uh, Eiropas uh, stabilitātes vai solidaritātes mehānisms uh, ir nepieciešams, lai īstenot solidaritāti ar zināmiem nosacījumiem. Un uh, šāds uh, mehānisms varētu būt par uh, Mm, tādu, varētu teikt, iedīgli Eiropas eh, valūtas fonda izveidē, lai sniegtu atbilst, atbalstu valstīm, kuras nonākuši grūtībās, lai veicinot investīciju šajās valstīs. Ir arī um, citas idejas par budžetu, piemēram, Junkera investīciju plāns, eh, kas arī ir uh, uh, nodrošinājis uh, finansiālu rīdzību spēju e, Eiropas mērogā, lai darbītos pretcikliski vai arī lai stimulētu cikla apšupējošo daļu, kas attīstās pārāk lēni. Bet, protams, man nav atbildes uz visiem jautājumiem šodien, tomēr šie jautājumi ir jāuzdod. Ja vajag, ir nepieciešams budžets, tad ir nepieciešams to ne tikai izstrādāt, bet arī kontrolēt. Tātad Eiropas parlamentam ir jābūt eh, spējai eh, to apspriest un apstiprināt, jo eh, grūti iedomāties, ka varētu būt šāda veida budžets, bet nepieciešamās budž demokrātiskās kontrolas. Uh, jau tā var uh, mūsu pilsoņiem šķist, ka šāda demokrātiskā kontrola ir attālināta no realitātes, bet jā, tādas vispār nebūtu, tad tas būtu tiešām ļopi, uh, ļoti nopietnas trūkums. Tālāk ir jāspēj arī realizēt šādu budžeta kapacitāti, jā, šeit pastāv lielas eh, šaubas vai eh, nu, neskaidrības par to, vai tas viss būtu jāpārvalda kopienas procedūrā vai citā veidā eh, starp valdību līmenī. Tā, šie svarīgie jautājumi šobrīd nav atrisināti, un es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā šis jautājums kļūs vēl sarežģītāks un sarežģītāks Mums ir jābūt pēc iespējas tuviem mūsu tautām īstenot Eiropas uh, politiku. Un tāpat svarīgs jautājums ir par resursiem. Tas ir sakāms gan par kopējo Eiropas Savienības budžetu, bet vēl svarīgāk šis jautājums ir runāt par šāda veida budžetu. Tā tad jādefinē, par kāda veida resursiem ir runa, jāiedomājās risinājumi, kā ka tie varētu būt uh, pašu resursi vai mūsu valstu resursi, bet resursi ir nepieciešami, lai šādu budžetu varētu izveidot. Un noslēgumā gribu uh, paust savu pārliecību. Ja mēs uzsākam šādas debates institucionālā mm, līmenī, tad šīs debates nekad nebeigsies, mēs neatradīsim izējas durvis. Bet ja mēs rīkosimies operatīvi, konkrēti, precīzi, definējot jautājumus, problēmas, kam šis budžets ir paredzēts, kādas uh, rīcības spējas uh, ir uh, paredzēts, ir jārīkojas ātri, mūsu tautas ir jānomierina, jāiedrošina īstenojot Eiropas mērogā konkrētas uh, lietas. Bet ja mēs visu darīsim tādā institucionālā mērogā, uh, nu, es aicinātu uh, būt visiem pēc iespējas konkrētiem, kādas investīcijas vajadzētu atbalstīt uh, bezdarba apdrošināšanas līmenī, kādas uh, iespējas būtu jāparādz Eiropas līmenī, lai izveidotu sava veida bezdarba apdrošināšanas solidaritāti Eiropā. Tad uh, mēs uh, gūstam tautas atbalstu, ja nē, tad mēs atkal apmaldīsimies šajā debāšu labirintā Eiropas uh, līmenī, un tas mūs attālina, diemžēl, no iedzīvotājiem, kuri mums vairs neusticās. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs. Sakalotas kungs, paldies priekšādāt, paldies Roberto! Paldies parlamentam un komitējām, kas strādā pie šī jautājuma. Tas ir izšķirīgi svarīgs jautājums un vēlos jums arī mm, likt priekšā trīs iemeslus, kāpēc mums vajadzētu ļoti nopietni domāt par Eirozonas budžetu. Pirmais no tiem - eiro starptautiskā loma. Esmu nereti kritiski izteicies par komisijas darbu un ECB prognozēm attiecībā uz izaugsmu, kad viņi nākuši klajā ar tādiem izteikumiem, kā lūk, izaugsme nav tik mm, laba, kā gribētos. Ir daudz faktoru, kas to visu ietekmo, tas tāpēc, ka globālā ekonomika mm, neattīstās labvēlīgi. Nu jā, tas ir kaut kas tāds, ko varētu teikt Grieķija, Bolīvija, Somija un tā tālāk, bet ne Eiropa kopumā. Eiropa nav maza slēgta ekonomika nedz arī maza atvērta ekonomika. Eiropa ir liela ekonomika, un ja pasaules ekonomikai neklājas labi, tad viens no iemesliem varbūt ir arī tas, ka Eiropa nedara savu darba daļu. Nu, dažādās niansēs, tas, protams, var izpausties pagātnē, esam piedzīvojuši, dažā, ka dažādos reģionos pasaulē ir atšķirīga attīstība. Nu, piemēram, vienu brīdi Āzijā iet labāk, citreiz Amerikas kontinentos. Uh, bet ja situācija pasliktinās, tad ārkārtīgi svarīgi, lai kāda cita um, teritorija šo plaisu aizpildu. Un ja Eiropa vēlas pildīt savu lomu, tad tā nevar mērķēt tikai un vienīgi uz takošā konta pārpalikumiem citur Eiropā. Nē, tā jāspēj rēģēt uz pasaules pieprasījumu tieši tā, kā to nevarētu darīt maza atvērta ekonomika. Otrs iemesls Eirozonas budžeta automātiskā loma. Teksasā, ja ir um, lejupslīde, tad resursi no federālā budžeta tiek piešķirta Teksasai ar subsīdiju palīdzību, un teksasieši tad maksā mazāk nodokļu. Bet tas nav vienīgais, ko izraisa šāda lejupslība. Ja federālais budžets šos uh, pa, palielināt šo, šīs nepacīšības papildino, papildinošu finansē, izsniedzot obligācijas vai aizņemotos līdzekļus, tad teksasieši saņem kompensāciju no visiem pārējiem amerikāņiem, jo šīs obligācijas tiek um, atmaksāts vienalga. Par to maksā vienalga, vai jūs esat no Mičiganas, Kalifornijas vai vēl nemaz no kurienes. Tātad no vienas puses ir šīs stabilizācijas efekts, viena valsts ar um, asimetrisku šoku nonāk lejupslīdē, resursi tajā tiek iepumpēti, savukārt otrs iemesls ir šī izlīdzināšana, respektīvi, zinām, solidaritāte maksājumos. Nu, protams, ka doma ir tāda, ka tajā brīdī, kad nu, Teksasā savukārt klāsies labāk, tad nu, lejupslīdē nonāks Massachusetts un tad palīdzēs tiks tai. Mēs, protams, vēlamies arī Eiropu veidīt uz šādiem pamatiem. Vienu brīdi ar krīzi sastopas Grieķija, citreiz Vācija, citreiz Somija, Portugāla un tā tālāk. Trešais iemesls, kāpēc ir vajadzīgs Eiropas budžets šai jomā, ir ir fiskālā politika, kas ir tās rīcībā. Tas, protams, saistīts ar pirmo punktu, respektīvi eiro lomu pasaules ekonomikā, bet tas turklāt saistīts arī ar vajadzību nodrošināt atbilstīgu pieprasījumu Eiropas līmenī. Ir dažādi ārējie faktori. Daž viens no ārējiem faktoriem ir tas, ka, piemēram, Francija vēlētu vēlēties izplesties, bet eh, savukārt, nu, ja tā to darīs, tas nāks par labu arī Vācijai un Portugālei savukārt. Ja kāda no šīm divām valstīm vēlas izvērst plašumā ekonomiku, tad tādā gadījumā viņi varbūt importēs no citām valstīm. Norisinājums ir viennozīmīgs, jāizvēršas kopumā. Uh, jāspēj šī, šī eksternalitāte internalizēt. Tātad ārējais faktors jāpadara par iekšēju faktoru. Nu, un tāda fiskālā politika, kas netiek vērst uz ārpusi, nav pieļaujama. Mums ir augsts bezdarba līmenis, un mums nepieciešams uh, Um, šīs ārējos faktors internalizē. Ja šāda veida um, internalizācijas mehānisma nav, tad kas ir mūsu rokās? Nu, tad, nu, jā, ir tāda savienība kā Kanādas savienība, Vācijas savienība, un Austrālija tādā gadījumā ir monetārā savienība. Mums ir monetārā politika, ar ko ne, nav iespējams risināt asimetriskus šokus un reizēm pat nevar izsnāt par sistēma, sistēmiskus, šo, simetriskus šokus. Nu, tas ir tas piedzīvots. ECB, protams, var samazināt procentu likmi, bet tas vienmēr Spāniju un Portugāli var arī neietekmēt, vai Grieķiju. Bet, ja ir tāda monetārā politika, kas neietver devalvēšanu, un ja nav fiskālās politikas, ja nav fiskālās tāps, tad kas paliek pāri? augu līmenis. Nu, tad tas ir vienīgais šoku uztvērējs Eiropas ekonomikā. Un tad nu, man jums jālūdz nopietni pārdomāt. Nu, ja mēs ņemam vērā šo eiroskops skepsi, vai Eiropa var turpināt pieļaut to, ka vienīgais šoku uztvērējs ir algu līmenis. Un Mišelam ir pilnīgi taisnība, ir vajadzīgs divas lietas, ir vajadzīga monetārā savienība, kas nepaļaujas tikai un vienīgi uz to, ka šokus uztvers absorbēs algas, bet arī tāda monetārā savienība, uh, kuras ir rīcībā ir ekonomikas instrumenti, kas var aizstāt devalvēšanos, nu, piemēram, fiskā politika, bet tām, protams, jābūt demokratiskā kontrolē. Tātad, ja mēs vēlamies cīnīties pret eiroskepsi, turpmākajos mēnešos gados pēc Brexit ziņojuma, tad balsojam, tad lūk, kas mums vajadzīgs. Mums ir vajadzīga Eiropa, kas spēj rēģēt uz cilvēku vajadzībām, uh, tā lai cilvēkiem nav tāda sajūta, ka vienīgais, kas uztver šokus, ir absorbējuši šokus, ir viņu algas, un ka nav, nav tā, ka visa elastība nozīmē tikai tiekšanos uz zemākiem līmeņiem, bet gan uz augšu, un, protams, tam pāri pa visur demokrātiskā pārskata atbildība. Es domāju, tas ir veids, kā cīnīties pret eiroskepsi, un, lai tas tā varētu būt, tad Eiropas parlamentam ir jāspēj dot cerību iedzīvotājiem un jāpasaka, ka jā Mums ir Eiropas mēroga iestādes, tās ir labas, tās ir demokrātiskas un pārskat atbildīgas. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Pādona kungs. Paldies, paldies, ka uzaicināt man uz šo ļoti svarīgo pasākumu. Gribu teikt, kā ārkārtīgi augstu vērtē šo ziņojumu, tāpēc, ka tas piedāvā plašāku skatu punktu nekā tikai parādās nosaukumā. Tas piedāvā iespēju runāt par Eirozonas pārvaldības mehānismu, kam ir vajadzīga spēcināšana arī neseno notikumu dēļ, kas radījuši tālākas neskaidrības globālajā no Eiropas vidē. Uh, Man ir jums sakāms ļoti daudz, tāpēc centīšos ātri iziet cauri tiem principiem, kas, manuprāt, ir ļoti liederīgi, kad skatāmies uz to, kā Eirozona varētu uzval, uzlabot ekonomikas pārvaldību. Pirmām kārtām acīm redzam, kad runājam par Eirozonas politiku, nepieciešams rast pareizo līdzsvaru starp nacionālo un Eiropas politikas līmeni. Nereti rodas iespējas ka neskatoties uz to, ka kāda dalībvalsts ir Eiropas Savienībā, ir ļoti strikta sistēma, uh, vienīgais pielāgošanas mehānisms, un jūs to asaucāt, ir nacionālā, mēro, nacionāla mēroga mehānisms. Tātad trūkst Eiropas līmeņa instrumentu, vienalga kāda nebūtu politikas joma, un es te varu iedomāties vairākas jomas, kur tas varētu būt nepieciešama. Un otrām kārtām, kas izriet no iepriekšējā, ja vēlamies gūt progresu monetārās savienības veidošanā, tad jāgūst progress divās jomās, divās līnijās, tās jārisina paralēli un interaktīvi Pirmām kārtām kopēja risku pārvaldīšana, otrām kārtām risku mazināšana. Mēs esam dzirdējuši par problemātiku, par šo problemātiku, kas spriedam par banku savienību. Es domāju, ka tas ir vispārējais princips, kas būtu jāpiemēro arī citām jomām, piemēram, nodarbinātībai kaut vai darba tirgus politikai. Un centīšos par to sīkāk un skaidrāk eh, runāt pēc brīža. Trešā lieta Mums ir jāpārdomā politikas motivēšanas instrumenti, paturot prātā šos galvenos principus. Tātad, piemēram, es atbalstu lielā mērā struktūra reformas, kas ļauj risināt ilgtermiņa mērķu un nodarbinātības problēmas. Kaut gan, protams, struktūra reformas ir tikai daļa no risinājuma, bet doma ir tāda, ka jautājums, un jautājums, kas mums būtu jāuzdod, ir šāds, un pilnīgi noteikti tas jāuzdod mums pašiem sev kā politikas veidotājiem, kādu motivāciju piedāvājam uh, politikas veidošanas ietvaros, lai īstenot šīs struktūra reformas. Un šai ziņā, lūk, ir jāizveido tādi politikas instrumenti, eh, kas ņemtu šo aspektu vērā. Daudz nopietnāk ņemtu to vērā. Elastības jautājums, manuprāt, nav par to, kā eh, Mm, mm, elastības ietvaros valdību padalīt, padarīt par vājāku, bet ne kā motivē to īstenot struktūra reformas, kā daļa no kopējās ekonomikas politikas. Struk, šī struktūra posība ilgtermiņa piedāvājums ir tikai daļa no stāsta, ir vajadzīgs arī ilgtermiņa pieprasījums. Šajā plāksnē vajadzīgas makroekonomikas pielāgojuma un simetrija. Ideālā veidā mēs vēlētos panākt Eiropas makroekonomikas politiku fiska, ar fiskālu nostāju, uh, kas būtu pēc iespējas orientēta uz izaugsmu. Šobrīd tas tā nav, jo mums ir tirzniecības pārpalikums, tekošā konta pārpalikums, un tāpat laikā mums jādomā arī to, kā pārdalīt šo fiskālo um, plā, plāksni pa Eirozonas valstīm. Ja tas tiks darīts pareizi, tad tādā gadījumā struktūra reformas un makroekonomikas politikas kops, kopējā sadarbība radīs dos labākus rezultātus. Un šajā jomā, šai kontekstā vēlētos nedaudz runāt par atkārtot par priekšlikumu, ko lika priekšā Itālijas Grieķijas valdību. Tas pats par sevi nav nekas jauns. Tas faktiski ir nu, tāds visai nopietns ekonomikas instruments, respektīvi bezdarba pabalstu ieviešana Eiropas mērogā. Viens no iemesliem, uh, ļoti skaidri jau tika um, iz, izklāstīts. Nu, piemēram, ja pastāv monetāra savienība un nav atbilstīgas fiskālas politikas instrumenti, kas risina šokus, tad rezultātā to, vi, no tā visa cieši darba tirgus. Tā rezultātā var, protams, veikt kādas korekcijas uh, algu līmenī vai arī, protams, ciest var nodarbinātības līmenis. Neviens nav, otrs nav nekas labs. Uh, Un ja mēs vēlamies um, tādu monetāro savienību, kas būtu labvēlīgi izaugsmē un nodarbinātībai, tad vismaz neliela daļa no spiediena būtu jānoņem no algām brīdī, kad valsts sastopas ar asimetrisku šoku. Otrs iemesls. Kāpēc vajadzētu skatīties uz politikas noteikumu pārskatīšanu monetārajā savienībā? arī bezdarba kontekstā, ir tas, ka šāda veida instruments ļautu risināt cikliska bezdarba jau problēmu, lai izvairītos no tā, ka ciklisks bezdarbs beigu beigās kļūst par tādu pastāvīgu parādību, kļūst par struktūrālu bezdarbu, ilgst ilgtermiņu parādību, kā rezultātā rada vair, mazāk nevis vairāk konverģents. Ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc būtu atbilstīgi diskusijās atcerēties eh, monetārās savienības Um, nepieciešamību pārskata jomā pievērsties bezdarba un darba tirgus jautājumiem, ir tīpaši tas sastīts ar makroekonomikas uh, darbību. Un visbeidzot, vēl viena lieta, eh, kas arī man patīk jūsu ziņojumā, ir šāda. Ja šāds instruments pastāvēs, tad tas iespējams efektīvi risinās jautājumu par as asimetriskiem šokiem, bet vienlaicīgs jādomā arī par simetriskiem šokiem, tiem šokiem, kas skar ekonom, e, monetāro savienību visā tās e, plašumā. Un te es domāju par tiem ierosinājumiem, kas skar, piemēram, investīcijas, kā veicināt investīcijas, kā mobilizēt esošos pieejamos resursus, piemēram, ESM ietvaros. Tas ir atbilstīgi. Un visbeidz, Visbeidzot, investīcijas ir faktoru kombinācija. Investīcijas notiks tad, ja pastāv uzskats, uztvere, ka nu, šis eh, investīcijas objekts augs nākotnē, investīcijas būs peļņu nesošas Un savukārt pretējie visi struktūra formas un tam līdzīgi ir šķēršļi investīcijām un tie ir pēc iespējas lielākā mērā jānovērš. Investīcijas pastāvēs, ja mums ir uzticēšanās nākotnē, ticība nākotnē, ticība politiskajai sistēmai nākotnē un institucionālajai sistēmai tāpat. Un šķiet, ka pagaidām nu, šādas uzticēšanās tomēr nu, pārāk nav. Thank you very much. Liels paldies. Piers Grameņa tālāk. Didon. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos jūs uzteikt par šo iniciatīvu, pateikties par šo ielūgumu. Man ir uh, liels prieks atkal tikties ar uh, parlamentu deputātiem, ar kuriem kopā mēs uh, strādājām pagājuši gadu ļoti konstruktīvā atmosfērā pie Eiropas Savienības budžeta. Sākumā vēlos norādīt, ka Eiropas vēsture attīstās progresīvi, un kā norādīja Mišels Apēns, mums ir ekonomiskā un monetārā savienība, un mēs nedaudz, zināmā mērā, esam iejūguši ratus priekšā zirgam, tādā veidā, kā izveidojām kopīgo vienoto valūtu, uh, bet mm, bez uh, kopīgas ekonomikas politikas. Un uh, finanšu ekonomikas krīze mūs ir panākusi tagad, un mums ir jāatgūst uh, zaudētais laiks. Tas ir noticis arī pēdējo gadu laikā, stiprinot stabilitātes un izaugsmas politiku. Eiropas veidošana ekonomikas monetārajā Eh, savienībā ir kā tāda puzle, kurā trūkst eh, vairāku elementu. Ko tagad darīt? Roberts Šūmans eh, ir savulaik teicis, Eiropas veidošana nenotiks vienā dienā un vienā reizē. Un tas nozīmē arī, ka mums nepieciešams Eiropas budžets ar pašu resursiem, ar uh, maksimālu solidaritāti, tas ir ilgtermiņa mērķis, ko varam izvirzīt, bet eh, ja mēs uzskatām to par izējas punktu, tad pa ceļām mēs varam kaut nomaldīties. Tā kā mums ir jāizvēlas uh, iespējamās solidaritātes temati un uh, viss tas jāveido soli pa solim nevajag par zemu novērtēt to sarežģīto situāciju, kurā šobrīd atrodas Eiropa, ne tikai eh, Britu referenduma dēļ, bet vispār kopumā. Vai mēs vēlamies lielāku solidaritāti Eiropā, vai mēs spēsim mobilizēt 28 vai arī 27 valstis kopīgiem pasākumiem? Tā, tā ir jautājuma zīme. Tas ir jautājums. Um, Eirozona, kurā ir 19 valstu, jau ir tā zona, kur ir lielāka solidaritāte. Un varbūt uh, ar to būtu jāsāk. Jautājums, kā rīkoties, pastāv bāžas gan vieniem, gan otriem. Kādas ir vislielākās bailes? Tas netika šodien pieminēts, proti pārveidot šo cildināmo solidaritāti par Eiropas zonu, kurā tiek pārvietot finanšu līdzekļi, tātad valstis, kurās uh, iet labi, kuras respektē visus noteikumus. Protams, ir gatavi izrādīt zināmu solidaritāti, bet ar nosacījumu, ka valstis, kurās uh, iet slikti un kur ir zināmas problēmas ar uh, stabilitātes izaugsmas paktu arī tomēr veids noteikts pasākums un jāatrod kopsaucējs starp šīm abām pusēm. Piers Karlo Paduāns uh, eh, minēja ļoti svarīgu jautājumu proti par tādu paralēlu ceļu, samazinot no vienas puses risku, un no otras puses risku uh, sadale vai kopīgi, ris kopīgi risku uzņemšanās. Ja mēs uh, neizvēlēsimies šo risinājumu, tad šābos vai varēsim strauji virzīties uz priekšu. Tas nozīmē, ka ir jāveic nepieciešamās struktūra reformas un stabilitātes un izaugsmes pakta uh, respektēšana ir jāuzlabo virknē valstu, un tikai tad varēsim virzīties uz priekšu. Es gribētu atsaukties uz šo izcilo dokumentu, šo lietaino dienu fondu, kas te tā ir nosaukts. Mēs varam iedomāties cikliskos vai precikliskos satricinājumus. Un kā šie pasākumi ir tādi pagaidu pasākumi noteiktā situācijā bet uh, būtu grūti iedomāties, ka tas ir kaut kas tāds pastāvīgs, to būtu grūti panākt. Līdz ar uh, to es arī beidzu savu uzstāšanos, lai uh, mums pietiktu laika arī pēc tam debatēm. Paldies! Edvards Šiklūna. Lūdzu. Thank you for... Paldies, paldies par šo uzaicinājumu. Kad es biju šeit kā Eiropas parlamenta deputāts un man vaicāja, ko gan es darīju pirms tam, tad es teicu, lūk, studēju, un, biju universitātē, ah, tajā mm, ziloņkalna tornī, kur viss norisinās teoretiski un tā, bet šeit viss ir citādāk. Tagad, kad esmu ministru padomē un kad man vaicā, kur es biju iepriekš, un tad es saku, lūk, strādā Eiropas parlamenta, viņi saka, ah, viņi saka man tieši to pašu, jā, arī tur jūs varējāt ļauties dažādām eh, ideālistu domām un tā tālāk, bet nu jums gan jābūt ir praktiskam un jārisina problēmas pragmatiski. Tāpēc visai interesanti skatīties uz šo ziņojumu, ko sagatavojas man bijusi kolēģi Pērvanša un otrs līdzrafants Bēga un redzēt, kādas ir šīs atšķirīgās perspektīvas skatu punkti, tā kā es to saskatu ar savu šobrīdējo pieredzi. Un jautājums tiešām ir vienkārši par perspektīvu, un vai, vai mēs esam viensprāts par to, kurp vēlamies doties. Tāpat kā labā laulībā parasti, protams, ir jābūt mīlestībai, spējai dalīties, par to visu esam viensprāts, bet kā panākt šo perfekto laulību? Uh, sasteidzot notikumus, kā angliski saka, nu, pistoli pie, pie deniņiem un piespiedu kārtā, nē. Kā mēs zinām, šāda veida, šāda veida laulības nereti vienkārši sabrūk. Un iestādes, kas pastāv šobrīd, um, viss šis um, stabilitātes un izaugsmes pakts, visi pārējie instrumenti Eiropas pusgads, um, banku savienības, uh, jautājumi tā tālāk. Tie visi ir mehānismi, kas ir vērsti uz ilgspējību un politikas koordinēšanu. Tāpat laikā mums ir jāļauj šiem instrumentiem darboties. Mēs redzam, ka tie ir veidojušies, kļuvuši nobriedušāki, labāki, un varbūt jāļauj tiem darboties pirms mēs nākam klajā ar vēl veselu lērumu citiem instrumentiem. Brexit labi parāda, ka mēs nevaram Eiropas Savienību uzskrīt par pašu par sev saprotamu Nav tā, ka nu, tā nav tāda kā ASV. Nu, protams, tieši tāpēc mums ir, mums ir trūks tādu iestāžu, kas eh, nodrošinātu šādu pilnu integrēšanos. Bet, nu, jautājums, protams, ir par to, cik strauji varam uz to iet. Jo, nu, tā ironiskā kārtā iedzīvotāji vēl nav redzējuši augļus, panākumus, ko dod pašreizējais institucionālais ietvers atbilstīgas darbības rezultātā. Nu, kaut vai šī divu dokumentu pakotne un sešu dokumentu pakotne. Es atceros, ka šie, šīs, šie dokumenti kopumi tika gatavot šeit. Es toreiz, nu, tas pierakstīts protokolā, teicu, ka, lūk, uh, Visa šie šķēršļi un kavēšanās ir vienkārši briesmīgi, jo mēs vēlamies piemērot šos dokumentus kādai valstī, kam tiešām ir problēmas un kas ar tām netiek garām, un tagad mēs viņus vienkārši šaustīsim ar pletni un pātagu, tad tādā gadījumā nekas labs no tā nenotiks. No otras puses vienmēr sākoja atbild, nu jā, bet mēs jau nevēlamies mm, skatīties uz, pagā, nu, uz, uz valstīm, kas savukārt piedzīvo to, ka valstis pārkāp noteikumus, bet nekas netiek darīts. Nē, mēs vēlamies būt nopietni, izturēties strikti, tik strikti, lai neviena valsts pat neuzdr, no, neuzdrošinās nonākt līdz šādai traģiskai situācijai, bet šobrīd ir divas valstis, kā jau komisija saka, kas ir pārkāpušas noteikumus. Un tās nepieņem šāda veida apsūdzības gan pašas, bet, nu, protams, padomājam, mēs par to spriedīsim, rīt pateikt, kofina sanāksme noteikti, un tas nav tik viennozīmīgi šis elastības jautājums, atšķirība ražošanas rezultātos, kā tas tiek mērīts. Ik viens ierosina jaunus kaut kādus uh, rādītājus. Nu, vienalga, vai tie tad ir izdevumi vai kas cits. Nu, lūk. Jā, mums ir vairāki jautājumi. Un šāda veida eh, pakotnes vēl nav piemērotas tajos brīžos, ka tās būtu bijušas jāpiemēro. Nu, vēl joprojām no Banku Savienības, piemēram, mož pēc svaigas krāsas. Nu, vienalga, vai tas ir tagad glābšana ar pa, akcionāru palīdzību vai no, vai no ārpuses. Nē, nu, tagad teica, jā, nekad vairs nebūs šis bailouts. Nu, nē, nu, tā nevar teikt. Nu, paprasiet manam, ka manai kolēģi, tas nav tik viennozīmīgi. Mēs domājam, ka šāds risinājums var tikt piemērots visiem, bet tā tas tomēr nav. Tas nav tik viennozīmīgi. Un nevar arī tos tā, nu, bez nekādām diskusijām piemērot. Tādā rezultātā var radīt vēl lielāku krīzi nekā to, ko esam centušies novērst. Un tāpēc atkal mani doma ir tāda ļaujušiem iestādēm instrumentiem darboties, ļautiem augt, pieņemties spēkā, uh, un saprast, kā nonākt pie vajadzīgiem rezultātiem. Tad, kad es dzirdu par konverģenci, īstenošanu attiecībā uz nodokļiem, sociālo drošību, algu līmeņiem un tā tālāk. Tas ir vienīgais veids, kā valsts var saglabāt savu konkurētspēju. Mēs vēlamies steidzināt viņus, esam entuziastiski, protams, mēs piekrītam, ka uh, kaut kad mēs pie tā nonāksim, bet nedrīkstam nevienu steidzināt, nedrīkstam steidzināt iedzīvotājs. Viņi vēl, kā jau teicu, nav ieraudzījuši, ka tas, ko esam izveidojuši, atbilstīgi darbotos un patiešām dotu rezultātus dabiskā kārtā, ļaujot mums pāriet pie nākamā soļa. Nu, tāpēc es saku nē eiroskepsei, Es pilnīgi noteikti piekrītu, ka tieši pilnvērtīga un pilna Eiropas Savienība ir ļoti vērtīga, bet nenoliedzams ir fakts, ka mums vispirms ir jā, pašiem jāpieredz mūsu izvedot instrumentu darbības rezultāti, lai virzītos tālāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Džerom, jūs šeit došu tagad jums vārdu. Thank you very much, Roberto. Uh, members of parliament. Paldies, paldies. Roberto. Eh, ļoti jauki, ka jūs man uzaicināt, lai runātu par Eirozonas budžeta kapacitāti. Es gribēju pateikties eh, Bēres kundzei un Bēgas kungam referentiem Nu, pirms dažām nedēļām, nu, varbūt mēneša ar viņiem tikos un aprunājos. Domāju, ka tas ir tāds pamatīgs, labi pārdomāts ziņojums, un jāsaka, ka tas arī apkopo piecu priekšsēdētāju ziņojumā teikto, bet, protams, vēl ir jādara daudz. Uh, un piecu uh, priekšsēdētāju, piecu prezidentu ziņojumā tiek runāts par ekspertu grupas izveidi, lai turpinātu darbu, tad, kad ziņojumi jau ir gatavi, turpinot uh, politisko darbu, arī otrajā uh, piecu prezidentu ziņojumu turpinājumā. Un, nu jā, jāsaka, ka jūs jau esat nostājušies starta pozīcijās. Jāsaka, ka fiskālo kapacitāti uzsver daudzi, nu, sabiedrībā šis jautājums izskan arī politiskajām debatēm, tas nav svešs, runājot gan par politisko, gan ekonomisko savienību, un šis vārds izskan dažādu iemeslu dēļ. Daži no tiem ir atrodami arī jūsu ziņojumā. Nobela uh, prēmijas laureāts uh, un ekonomists Nīderlandietis Timbergan kungs teica, ja jums ir pārāk daudz mērķu, jūs varat nonākt grūtībās tos visus sasniegt. Nu, un tagad mums vajadzētu saprast, varbūt mēs pārāk daudz sagaidām no viena un tā paša instrumenta, jo noteikti, nu, instrumenti konkurēs savā starpā, tad, kad jūs vēlēsieties sasniegt daudzus mērķus daudzās jomās. Un tā tad, eh, kam vajadzētu šos resursus tērēt? Ziņojumā ir noteiktas trīs galvenās jomas. Pirmā ir struktūra reformu uh, veicināšana, motivēšana tādas veikt, un tas atspoguļojas arī piecu prezidentu ziņojumā. Jāsaka, ka mēs īsnībā bijām runājuši par to apgrieztā kārtībā, tā tad vajadzētu vairāk struktūrālo reformu, lai atjautu ekonomisko konverģenci Eiropas Savienībā. Un mums tā tad uh, pateicoties konverģencei, būtu iespējams jau veikt tālākus soļus, veidojot politisko konverģenci, pilnveidojot ekonomisko savienību. Ja esmu pareizi sapratis, saka runātājs, ziņojumā tātad tiek piedāvāta cita kārtība. Tātad, ja gribat konverģenci, ir nepieciešams šis instruments, lai iedarbinātu konverģences procesu. Ja mēs runājam par ekonomisko un politisko situāciju, nu jāsaka, ka šāda pieeja ir visai mm, piņķerīga. Un, protams, jādomā, kā tik galā ar asimetriskiem šokiem. Un jāsaka, ka Eirozonā ir bijis ļoti maz asimetrisku šoku, ja mēs pavērtējam situāciju. Jāsaka, ka tas viss ir noticis pārsteidzoši simetriski un Jāsaka, ka m, mm, politikas jomas gan bija asimetrisks, it sevišķi runājot par dalību valstīs pieņemtajiem lēmumiem. Un ja mēs runājam par finansiālajiem cikliem, tie ir bijuši daudz atšķirīgāki. Un pazīstot situāciju, šo drēbi, vislabāk ir jādomā arī par risku uh, uztveršanas kapacitāti. Un uh, nu, vislabākais buferis, teiksim, lai absorbētu šos riskus, būtu banku un kapitāla savienība. Esmu jau to teicis vairākas reizes. Uh, Tā tad, lai šo šoku amortizāciju uzlabotu, mums ir nepieciešami mehānismi, kas palīdzētu privātajam sektoram arī eh, darboties par tādu amortizātoru. Un tādēļ banku un kapitāla tirgu savienība būtu ļoti nu, tāds liels solis uz priekšu šajā jomā, tāpat kā vienotā tirgus pilnveida. Es domāju, ka, ja, lai mēs varētu nu, labāk eh, cīnīties pret riskiem, ir jādomā arī par budžetu saviešanu kārtībā dalību valstīs. Un eh, tādā ilgākā termiņā ir jāparūpējas, lai dalību valstīs, kur budžeti ir daudz lielāk nekā Eiropas budžets, nu, proporcionāli ir jābūt lielāk lielākai budžetu kapacitātei. Tas uh, būs iegums pilnīgi visiem noteikti ilgākā laikā. Un kā tad amortizēt šos uh, asimetriskos šok, simetriskos šokus? Tur ir nepieciešami papildus līdzekļi. Nu, no kur tad tos ņemt? Pateicoties ESM, mēs varam šāds instruments finansēt, bet jāsaka, ka nu, ESM ir tāds kā aizdevējs, tas arī neie, līdzekļus neiekasē, tam nav nodokļu. Tādēļ mums jādomā par uh, Eiropas monetāro fondu un mums ir jāsaprot, kur līdzekļus ņemt. Domāju, ka, protams, par to ir jādiskutē un jākonsultējas. Tā tad, kādi instrumenti būtu nepieciešami un kā to visu finansēt, par to uh, neizbēgami vajadzēs uh, apspriesties. Un jā, nu un šodien arī jau varam sākt par to runāt. Un visu beidzot, ja runājam par politisko dimensiju, šorīt bija debates, nu vai tāds simpozijas, ko organizēja Slovākijas prezidentūra, un simpozijas bija veltīts Eiropas bezdarba schēmai. Jāsaka, ka tā ir laba doma, interesanta doma, bet nezinu, kas notiek jūsu dzimtajās zemēs, bet Nīderlandē sociālās drošības un pensiju sistēmas, nu tām ir ļoti dziļas eh, vēsturiskas un kultūrālās saknes, tas ir veidojies, eh, nu, vairāku gadsimtu garumā. Un jāsaka, ka nu, tas gandrīz atrodas sociālo partneru īpašumā. Tas ir neatraujami saistīts ar tradīcijām un mūsu kultūru. Nu jā, šāda bezdarba schēma varētu būt interesanta, bet nu jāpadomā arī par politisko gaismu. Un to visu arī īstenot varētu būt noteikti ļoti liels pārbaudījums. Un vēl kāds jautājums kas nu, Nīderlandiešiem sagādā lielu uztraukumu, eh, ja, piemēram, Eiropa mēģinātu kaut ko darīt eh, ar pensijām, nu, eh, kaut kāds kompetences šajā jomā piesavināties, tad, nu, jāsaka, cilvēki būtu ārkārtīgi satraukti, jo tas ir absolūts tabū Nīderlandē. Tādēļ, ja mēs runājam par šo Eiropas bezdarba mehānismu, e, jāsaka, ka tas ir, nu, varbūt tāds uh, interesants piedāvājums, bet ekonomiski būs nepieciešams augstāks konverģences līmenis, lai kaut ko tādu darītu. Turpināsim darbu, turpināsim diskutēt un. Jāsaka, ka Eiropa bija konverģēta un mums ir jāparūpēs par to, pirms kaut ko darīt tālāk. Paldies tagad, Pēters Kašmirs. Thank you, thank you for... Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Es gribēju atvainoties, ka ierados ar nokavēšanos un gribēju pateikties Roberto par uzaicinājumu piedalīties šajā sēdē. Es esmu ieradies kā finanšu ministrs, nevis kā prezidējušās valsts pārstāvs, kā L prezidente. Bet nu tagad pie lietas. Jā, mums Eirozonā un Eiropas Savienībā ir jārunā par nākotni un jādomā par dažādiem makroekonomikas stabilizējušiem faktoriem. Un tās ir neizbēgami diskusijas, eh, kurās mums vajadzēs iesaistīties nākotnēs. Un, protams, lai kaut ko darīt šajā jomā, ir nepieciešams konsensus starp dalību valstīm. Tas jau nebūs tas vienkāršākais darbiņš, un es neesmu naivs, un es nesagaidu, ka turpmāko mēnešu laikā notiks kaut kas nu, ļoti negaidīts vai tiks eh, panāks milzīgs progress. Bet, protams, ir labāk gatavoties visam laicīgi, nevis būt pārsteigtiem, kad kaut kas negaidīts notiek. Un jāsaka, ka fiskālā kapacitāte ir jautājums, kas tiek apspriests nu, tādā vidusposmā parasti. Uh, sasaukuma vidusposmā, bet jāsaka, ka vienā brīdī tas varētu pārvērsties par ilgtermiņu mērķi un jāsaka, ka nu, vienā brīdī tas var arī pārvērsties pat par tādu kā mūžību. Un pēc dažiem gadiem mēs varbūt arī šeit pie sarunu galda sēdēsim, nu, pavisam citā sastāvā. Nu, tas vienkārši tāds doma grauds. Nesmu gan tik uh, liels optimists arī. Un, protams, ir nepieciešami instrumenti, lai cīnītos pret simetriskiem un nesimetriskiem šokiem monetārajā savienībā. Un fiskālā kapacitāte, protams, ir viens no galvenajām stabilas eirozonas sastāvdaļām. Ja mēs runājam par eirozonu Tās stabilitāte, protams, ir arī tāds Eiropas Savienības garants un e, ļoti svarīgs pīlārs. Un jāsaka, ka varam secināt, fiskālie stabilizatori ir svarīgi pilnīgi visai Eiropai, nevien Eirozonai. Nu, it sevišķi pēc Brexit referenduma. Uh, un 27 dalību valstīm ir jābūt saliedētām. Man jāuzsver, ir nu, tā visai neveikli, ka priekšlikumi par kopīgu fiskālo mehānismu tika uzreiz sasaistīti ar gausu progresu un fiskālās disciplīnas trūkumu. Es tāpat piekrītu, ka fiskālā kapacitāte var vainagoties panākumiem tikai tad, ja dalībvalsts ir solidāras un ja solidaritāte tiek likta blakus atbildībai. Ir jābūt skaidrākiem noteikumiem un stingrākiem noteikumiem, lai nodarītais kaitējums, iespējamais kaitējums, ja tāds rastos, būtu pēc iespējas mazāks. Un nevajag tādus, nu, patvaļīgus lēmumus varbūt pieņemt. Ja mēs runājam par instrumentiem, kā, nu, piemēram, Jeruns te dažus pieminēja, bija arī iniciatīvas Milānā un Bratislavā. Mēs par to arī apspriedīsimies. Mēs runāsim par šo bezdarba schēmu un gribēju tikai Jerunam pateikt, Mēs nevēlamies aizstāt, piemēram, nacionālās schēmas un izveidot tādu no Briseles diktētu uh, centralizētu sistēmu. Nē, šāda schēma varētu papildināt dalību valstīs esošās. Tātad ne jau aizstāt, bet papildināt nacionālais līmenis ar Eiropas līmeņa instrumentiem. Bet Nu, varbūt par to būtu jādebatē akadēmiķiem, un domnīcās varētu arī pie tā strādāt. Jādomā par tādu labāku finansiālo integrāciju nākotnē, un man jāatzīst, ka mēs piedzīvojam ļoti grūtus laikus. Tas ir milzīgs pārbaudījums. Nu jā, varbūt tas tā diplomātiski izsakoties, bet procesam ir jāsākas vienojoties par uh, fiskālo kapacitāti kā tādu, ņemot vērā konkrētus instrumentus un izveidojot arī atbilstošo uh, likumdošanas sātvaru. Nu, jūs parlamentā noteikti arī nu, par to jau esat dzirdējuši, un tas nav nekas jauns. Paldies! Merci! Alors, nous allons... Paldies! Tagad pāriesim pie jautājumiem, kurus uzdos ēnu referenti. Mums tiešām ir ļoti ierobežots laiks, un es raudzīšos uz to, lai visi ievērotu divu minūšu ierobežojumu, jo mums ir jābeidz darbs pulksten 21. Tagad uzstāsies Ikrits Murisāns ETP grupas vārdā. Paldies, kad mēs runājam par eirozonas fiskālo kapacitāti. Man pirmkārt nāk uh, prātā jautājums, kādēļ uh, tāda ir nepieciešama un kā tā uzlabos reālās ekonomikas situāciju. Manuprāt, lai šāda kapacitāte būtu pamatota, ir jārisina uh, bijušās krīzes sekas pārāk lieli parādi un banku sistēmas trūkums, ko norādīja Daiselblom kungs. Un uh, jautājums, kā šāda fiskālā kapacitāte varēs uh, sekmēt dalību valstu uh, konkurētspēju, stimulē struktūrālās reformas, kas ir nepieciešams dalību valstīs, kuras ir pieminētas valstīm specifiskās rekomendācijas. Kādas ir tās struktūrālās reformas, kuras jūsu valstīm ir jāīsteno un kuras uh, palīdzētu īstenot šāda fiskālā kapacitāte un kādēļ ir tik grūti arī šīs struktūra reformas īstenot? Nākamais jautājums saistīts ar parādiem. Paduāna kungs, jūs runājāt par lielāku fiskālo elastību, lai īstenot struktūra reformas, bet es šeit nesaskatu saikni. Virkne struktūra reforma nekādu naudu nemaksā un ar eh, tām nevar pamatot augstāku deficīta līmeni. Un jautājums visiem ministriem. Mēs runājām par to, uh, kam tērēt naudu, bet mēs nerunājām par to, no kurienes šī nauda nāks un kādā daudzumā. Kādas finansējuma avots jūs saskatāt šai finanšu kapacitātei? Minēts Grameņa daisalbumā padomā, cik, gribētu jautāt, cik lielā mērā jūs valstis ir gatavas dot ieguldījumu un kā teiksim, pilsoņi Francijā, Nīderlandē, Luksemburgā varēsiet pārliecināt, ka tiem ir jāmaksā par citu valstu pilsoņiem krīzes situācijā. Un Dēls Blomkungs arī norādīja, ka vairums krīžu ir asimetrisks eirozonā. Un uh, tas ir atkarīgs arī no tā, cik mūsu dalībvalsts ir ievainojamas. Paldies! Van Vēdzekar kungam vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uh, viss. Has pointed to the idea that. Uh, um, pieminot uh, Daiselblumā kunga piesaukto principu, ka ir uh, nepieciešams instruments, kas atrisina vai virkni problēmu. Un kolēģi uh, arī norādīja, ka uh, šī uh, fiskālā kapacitāte ir tāds ilgtermiņa pasākums, bet mēs varbūt nenovērtējam pietiekam augstu to, kādēļ esam nonākuši pie šīm uh, problēmām, ka tas ir saistīts ar Maastrichtas līguma uh, struktūru, ka netika arī uh, ņemtas vērā visas problēmas ar obligācijām un citas, un mums vienkārši nav atbilstoši instrumenti, un tad mums ir kaut kā jāpielāgo esošie instrumenti, un mēs šo situāciju vairs nespējam izskaidrot sabiedrībai, un es domāju, ka jums ir līdzīga problēma arī kā finanšu ministriem. Un jautājums, vai jūs nedomājat, ka veidojot tādu saprātīgu uh, Uh, finā, fiskālo kapacitāti, mēs varētu arī vienkāršot noteikumus un uh, arī turpmāk varēsim vieglāk paskaidrot sabiedrībai, ko mēs darām. Otrs jautājums uh, par praktisku uh, rīcību, par noteikumiem uh, pretstatā uh, reālai eh, rīcībai. Tātad šeit ir dažādas aizņēmuma, aizdevuma sistēmas, tā kā Eiropas eh, monetārais fonds, Eirozonas budžets un trešais punkts varbūt arī prasītu vairāk lēmumu pieņemšanu, varbūt pat līguma grozīšanu. Jautājums, ar ko sākt? Varbūt mums būtu jādara vairāk, bet no kā sākt? Un trešais jautājums ir Uh, saistībā ar uh, bailēm no šīs transferu savienības. Ja tā labi darbotos, tā būtu tā kā garantija, bet ir jāparādz arī papildus uh, iespējas, jādomā par sabiedrības vai sabiedrisko labumu, un vai jūs kaut ko konkrētu šai sakarā saskatāt Eirozonā. Paldies! Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons, diemžēl. Kolmen kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jau ļoti daudz priekšlikumu izskanēja, bet Jāsaka, ka var ļoti skaisti runāt par dažādiem modeļiem, bet ir jāsaprot, nu kādi skaitļi tam visam tiek ņemti pamatā. Bieži izskanēja vārds solidaritāte, tāpat, ka mēs negribam tādu transferu savienību, bet gribu pavaicāt jums visiem, nu, kas tad uh, vispār no tā visa varētu iznākt. Lūdzu, nu, pasakiet to konkrētos skaitļos, cik lielai ir jābūt šai kapacitātei, budžeta kapacitātei. Priekšlikumā tika runāts par vienu no 10% uh, no IKP, nu, pārēķiniet to konkrētos skaitļos, ja tagad būs ES uh, budžets uh, tūkstoši. 145 miljārdu apmērā, nu cik tad uh, valstīm vajadzēs uh, iemaksāt un kādās proporcijās, kas tā to lems, kādiem projektiem šie līdzekļi tiks atvēlēti un vai patiešām mums Eiropā ir nu tik izcili prāti, kas uh, Uh, Eirozona varētu lemt par visām Eirozonas valstīm, no kur ir nepieciešama līdzekļa un kur tie nepieciešami visakūtāk. Nezinu, nu man nav atbilžu šiem jautājumiem, bet uh, nevar piešķirt tāds neierobežots pilnvaras un vēl pie tam regulu. Ja mēs runājam par budžetu, mums ir jāpārliecina pilsoņi, nu, ka tam visam ir pamatā kaut kas reāls. Citādi mēs te uh, modināsim cerības, kuras nebūs iespējams attaisnot, nu, ņemot vērā Brexit referendumu iznākumu, tas būtu vēl traģiski un būtu vēl ļaunāk. Uh, ka tad, kad um, šajā uh, dokumentā parādīsies skaidri un pilsoņi uzdos jautājums, nu kā tad to visu finansēt? Un ja mēs runājam arī par Māstrihts līgumu, patiešām ir jārunā skaidra valoda, ir jābūt konkrētiem skaitļiem, lai mēs zinām, uz ko mēs vispār ielaižamies, un tikai tad mēs varēsim runāt, vai šāds budžets mums ir pieņemams vai nē. Paldies! Paldies! Pirko Ruinen Lernerskunts. Puheenjohtaja, olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, ettei... Esmu pārliecināta, ka mēs visi būsim vienisprātis par to, ka Eirozona nav optimāla valūtas savienība, un tāpat piekritīsiet arī, ka e- Eirozona atrodas krustcelēs. Vai nu mēs integrējamies vēl vairāk, virzoties uz politisku savienību, vai arī uh, mēs vēlamies, piemēram, lielāku uh, tirgus disciplīnu. Uh, Somijā attieksme ir ļoti kritiska pret tālāku uh, integrāciju un fiskālo savienību. Tiek apšaubīts, vai tas viss nepieciešams tāpat par šo papildus solidaritāti, kas var radīt juridiskas un politiskas problēmas, un tā varētu novainot arī tirgus disciplīnu. Man ir jautājums Grieķijas finanšu ministram Sakalotus kungam. Vai jūs uzskatāt, ka šī um, uh, fiskālā kapacitāte būtu uh, problēma risinājums, jo pašreizējie transferi un solidaritāte nav atrisinājuši problēmas, un Grieķijas tauta neko konkrēti un pozitīvu nav izjutusi. Un, uh, Tas arī, ja, teiksim, dalību valstis tagad nodotu budžeta pilnvaras kādam pārnacionālam veidojumam, vai tas būtu atbalstāms jautājums Dāiselblom kungam, vai jūs esat gatavs izvērtēt citu citas alternatīvas šādai politiskai integrācijai, kas atvieglotu Eirozonas darbību, ka, teiksim, kāda dalība valsts varētu izstāties no Eirozonas, bet tai nevajadzētu izstāties no Eiropas Savienības. Šādā gadījumā paldies, godātā kolēģi. Manna eh, tagad jādod uh, vārds uh, ēnu uh, referendām no ALDE grupas un no budžeta komitejas, tas esmu es pats. Ministru kungi, jūsu runās izskanēja kopīgas idejas, bet bija arī atšķirīgi viedokļi. Gribu arī atgādināt, ka tad, kad tika veidots eiro, uh, tika apspriests jautājums, vai izveidot arī atbilstošu valdību un budžetu, vai arī vienkārši paredzēt kopīgus noteikumus, kopīgu reglamentu. Un eh, tika eh, atbalstīts otrais variants, tas stabilitātes un izaugsmas pakts, bet kādi šie noteikumi vairāk kārt ir bijuši pārkāpti, tad netika piemērotas sankcijas. Un tagad mēs varam teikt, ka nekādu noteikumu nav, nav arī valdības šai zonai. Uh, Un ja mēs runājam par uh, šo budžeta uh, kapacitāti, tad ir runa par Eirozonas pārvaldību, valdību. Un uh, jūs norādījāt, ka tas nav tik slikti, ka šo jautājumu varētu tiešām apspriest, jo um, Eiropa nenodrošina to mērķu izpildu šobrīd, kam, kas bija sākotnēji iecerēt. Un uh, Un tādēļ um, būtu jāstimulē, lai valstis īstenotu konverģenci, kā jūs uh, iztēloties, kā tas būtu iespējams. Un otrs jautājums, kādas pilnvaras būtu jānodod eirozonai. Un ja šādas pilnvaras tiek nodotas, tad uh, dalību valstis varētu nodot eirozonas budžeta rīcībā tās naudas summas, ko šobrīd izmaksā šīs, šo pilnvaru īstenošanu. Tālāk uh, uh, svarīgi ir arī uh, uh, jādomā par sociāliem jautājumiem. Šobrīd sociālie partneri veidoja, darbojas nacionālā līmenī, bet varbūt ekonomiskā un sociālā komiteja varētu arī iesaistīties šajā darbā un um, pacelties virs tāda nacionāla skatījuma, bet uh, uh iesaistīties eirozonas pārvaldībā un tad eirozona izveidotos par optimālu valūtas zonu. Mirjādas kundzes nav zālē, ne arī viņas grupas pārstāvi. Nē, ir zālē Fabio de Māzī, lūdzu. Paldies. Viens no finanšu ministriem runāja par veiksmīgas laulības priekšnoteikumiem, un es gribu teikt, ka e, SVF nesenā ziņojumā norāda, ka mēs esam par mata tiesu no uh, laulības šķiršanās un tika norādīts arī uz Itālijas banku sektorā briestošo krīzi un struktūra reformas, kas ir īstenots, nav bijušas pareizās, tās ir kavējušas pieprasījuma pieaugumu, un es gribētu vaicāt Grieķijas ministram, vai jūs, sas, ja jūs sasaistāt šo fiskālo kapacitāti ar tām pašām negatīvām reformām, kas ir īstenots Grieķijā, tad mēs varētu vēl uh, pastiprināt šādu makroekonomisko ietekmi un samazināt pieprasījumu. Varbūt šos jautājumus vajadzētu atsaistīt tālāk. Jautājums Francijas finanšu ministram. Mēs zinām, ka Eirozona ir ļoti heterogēna un šāda transfer savienība ne ekonomiski, ne politiski nav iespējama, ka, teiksim, vai nevarētu pazemināt um, vajadzību pēc uh, šā, šādiem transferiem. Un mēs zinām, ka Vācija ir pārkāpusi arī šos noteikumus ar pārlāk lielu pārpalikumu. Un uh, ir uh, citu reitu izveidojušies arī privātie um, uh, parādi lielos apmēros un kā to visu risināt. Tālāk par fiskālo kapacitāti jautājums visiem finanšu ministriem, vai būsiet gatavi uh, novatoriskiem risinājumam attiecībā uz banku licencēm vai nodrošinot lielākas iespējas nodrošināt uh, publiskās investīcijas valstīs paredzot izņēmumus no deficīta noteikumiem un kā mēs varētu palīdzēt Itālijai briestušajā banku krīzē. Paldies! Nākamais runātājs goja vārdā Benito Silga kungs. Paldies! Paldies priekšādātāji! Mans kolēģis nevarēja ierasties, un tāpēc runāšu viņa vietā. Ministrs no Maltas teica, ka Vācija un Francija nav varēs izpildīt deficīta nosacījumus, un tāpēc ir vajadzīgs sancīgs, lai tas nekad nenotiktu atkārtotu, bet tā, protams, nav taisnība, jo beigu beigās faktiski, nu, netiek, ne, šie noteikumi neatmaksājas. Iznāk, ka jāmaksā ir pēc tam, kad šie noteikumi ir nu, izgāzušies. Fiskālo ieņēmumu spēcināšana Eiropas Savienībā un pārdalīšanas sistēma ar jauniem nodokļiem, tā tālāk par to tika runāts, piemēram, um, oglekļa emisiju nodoklis starptautisku uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem un e, cenšanās panākt to, ka viņi neīsteno agresīvu nodokļu plānošanu. Jāsaka, tas ir uz iedzīvotājiem, ja vēlamies izvērtēt fiskālo kapacitāti. Ilgtermiņa investīcijas vajadzīgs. Ļaujiet man uzdot jautājumu Doisalblūnkungam. Jūs esat viens no priekšsādātājiem kas sagatavojas ziņojumu. Šis mehānisms ir vajadzīgs, bet nedrīkstam aiz muguras atstāt nevienu. Tā taču ir fiskālo politiku joma. Kāda jūs nostāja šajā ziņā? Paldies! Tālāk došu vārdu Ernestam Margalam. Priekšādātāji, paldies! Un dzirdējām dažādas nostājas un viedokļus, un, protams, tas ir tikai loģiski. Mūsuprāt, un mēs diezgan pozitīvi izturamies pret to, ka ir nepieciešams piemērot fiskālās kapacitātes instrumentu šoku absorbēšanai asimetrisku šoku gadījumā. To arī atspoguļojām savā ziņojumā, bet divi konkrēti jautājumi, ko gribēju uzdot. Pārsvarā Doiselbulmu kungam vairāk nekā pārējiem. Attiecībos konverģences kodeksu. Mūsu rīcībā ir mehānisms, kas tika paredzēts nelīdzsvarotību novēršanai šobrīd. Un šobrīd tiek domāts par iespējām sankcijām pret manu valsti Spāniju, tāpēc, ka tai ir pārliecīgs eh, publiskais jebāds deficīts. Bet arī dzirdēju, ka sankcijas toties netikšot apsvērtas attiecībā uz nelīdzvarotības trūkumu pretējā virzienā. Nu, piemēram, tad, ja ir pārliecīgs tekošā konta pārpalikums pārpa 6%, kaut gan Nīderlanda un Vācija pilnīgi noteikti šajā gadījumā tiktu nu, sā, pakļaut sankcijām. Kāpēc tad viena puse tiek pakļaut sankcijām, otra ne? Otrām kārtām runājām par bezdarba pabalstiem bet kā būtu ar eh, publisku, ja valsts eh, parādu emisiju fondu, kas tad saņemtu regulāras iemaksas no dalību valstīm? Nu, piemēram, Startautiskais monetārais fonds, valūtas fonds atbalsta trešo jūs minēto versiju. Vai jūs piekrītat šai versijai? Un vai es domājat, ka tā atbilst fiskālajai kapacitātei? Un tam, ko šobrīd darām budžeta jomā. Šobrīd, manuprāt, tas drīzāk saucams par fiskālo dempingu. Vai jums šķiet, ka tas ir atbilstīgi? Much, for... Paldies, saka Eikot kungs. Paldies ministru kungiem par ierašanos un par to, ka runājat par tik svarīgiem jautājumiem. Mēs augstu vērtējam, ka ir iespējams šīs debats. Nu, ja visos mūsos ieklausāties, tad tā viņš šķiet, ka mēs faktiski piekrītam šim principā fiskālajai kapacitātei tā vispārīgi. Uh, bet, un jūs tāpat, bet jūs vienkārši uzdot jautājums par to, cik tālu tad vajadzētu iet, kāda ir prioritāte, ko darīt. Vispirms Čieski kungs, kungs no Maltas, īpaši to uzsver un arī Duiselt Blum kungs tāpat konverģents vispirms, un tad spriedīsim par citiem instrumentiem. Nu, tas varbūt tāds kopsavilkums. Interesanti bija dzirdēt arī Cakalotas kunga teikto, viņš skaidri iestājās par to, ka šobrīd ir ļoti zemas eh, monetāras politikas iespējas, fiskālās politikas iespējas, mm, kopēja riska uzņemšanās privātā sektorā ir ļoti, ļoti neliela un ar jebkuru, eh, un jebkuru šoku uztver algas, tātad sociālā joma par to maksā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs elements, un tas, es domāju, skaidri un gaiši parāda, ka mums nav īpaši daudz laika gari un dikti šeit spriest, jo kamēr mēs to visu spriežam, varbūt ir tādi steidzami jautājumi, kas jārisina. Uh, Un tas nozīmē, ka varbūt par šiem instrumentiem mums jāsāk spriest jau agrāk. Jūs teicāt, vispirms pabeigsim banku savienību. Bet tas, protams, tad uzreiz saistīts ar eh, noguldījumu eh, apdrošināšanas schēmu. Šis jautājums netiks pāris gados atrisinās, tur arī garas diskusijas. Uh, Tātad, ja mēs vispār šīs diskusijas rīkojam un nevēlamies, lai algas ir tās, kas uztver visus šokus, tad mums jārunā par to visu ar tādu lielāku steidzamības elementu. Un Denis īpaši gribētu dzirdēt Šiklans kunga sakām un Doiselbērnu kunga sakām un par to, cik steidzams ir šis jautājums. Tā, lai mēs nedzirdētu tikai nu, tekstu, ka lūk, ir jau ir labi par to visu spriest. Un mans otrs jautājums ir šāds. Ārkārtīgi labi, ka debata šoreiz norisinās šeit, Eiropas parlamentā, bet svarīgākais jautājums, protams, ir arī par to, kā panākt šīs diskusijas e, nacionālajos parlamentos, jo es piekrītu jums, ka ja šīs debatas norināsies tikai šeit, tad beigās uh, neve, neveiksies mums nevienam. Tātad mans jautājums ir tāds, kā panākt to, ka jūsu nacionālajos parlamentos, kungi, norisinās šīs debatas. Paldies, saka priekšādātājs tālāk. Vārdu došu Varku Marko Valliju. Viņš runā savu kolēģi vārdā, Marko Zanī vārdā. Viņam četras minūtes. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Paldies, godātie ministri, paldies, kas esat ieradušies, lai apspriestu fiskālo kapacitāti Ja Eiropas pilsonis uzklausītu tagad šeit finanšu ministru sakāmo, es domāju, ka viņam rastos šaubas par to, cik veiksmīgi tas viss norisināsies turpmākajos gados. Jo tā viņš šķiet, ka jūs runājat riņķi un apkārt un problēmai nepievēršaties, gan arī tādā reliģiozā veidā jūs cenšaties izvairīties no reālā fakta. Neviens nerunā par monetāru, ekonomikas un monetāro savienību Un tā tas notiek, tad, kad ir izveidota viena valūta, tādā gadījumā lūk radīt savienību 19 tautsaimniecībām valstīm, un, nu, respektīvi, rati tiek no ie, iejūgt priekšā zirgam. Tāda ir tā situācija, un tāpēc arī nekas nedarbojas, un ir visas šīs nelīdzsvarotības, un tie nopietnākie līdzsvaru, līdzsvaru trūkumu nu, šobrīd ir, piemēram, tieši Vācijas ekonomikā. Milzīgs takošā konta pārpalikums un budžetā tāpat, ja salīdzinām ar deficītiem, kas tiek konstatēti visur citur. Tāpēc es domāju, ka Vācija būtu jāsauc pie kārtības ekonomikas monetārās savienības ietvarā. Ir viņiem jāsaprāt, ka ja ir nevar notikt devalvēšanās, tieši tā kā Padovan kungs nu pat teica, tad šāda situācija ir nenovēršana. Vai nu no arī Vācija tad tādā gadījumā ir jāuzņem sava atbildība jo citādi nav nekādas jēgas runāt par kaut kādu vienotu valūtu vai vienotu monetāro savienību. Eiropa šobrīd ir krīzes situācija, ārkārtas situācijā. Kolēģis jau nu pat to arī teica. Nepieciešams Vāciju saukt pie atbildības. Un šādā veidā varbūt šī fiskālā kapacitāte varētu uh, ļautu mums uzlabot situāciju Eirozonā. Mēs sastopamies ar plašām bezdarba problēmām. Nu, ir pat tādas situācijas, kur valsts, valsts burtiski tiek izpārdotas. Nu, ko tad ir Eiropas solidaritāte? Kad uzdod iedzīvotiem jautājumu par soldātu Eirozonā, tad viņi saka, nē, nu mēs visi tikai aizdodam nemitīgi Grieķijai, un viņi ar to tikai nomaksā procentu likmes par aizdevumiem. Lūk, Eiropas solidaritāte. Uh, saka iedzīvotāji. Nu, bet kas tad ar veselo saprātu? Vai tad tiešām eiro šīs problēmas atrisinās? Bet visā citādi mēs par to varam vienkārši aizmirst. Mums jārunā par risinājumu, un turklāt tas jādara steidzami, jo ja eirozona haotiski sabruks, tad nu, tas būs nepieļams, jārod kārtī, tāds sistemātisks, sakārtots risinājums. Nu, paskatieties, kas notika Brexit, lūk, demokrātijas risinājums, un kas ar tām valstīm, kas ir ārpus eirozonas, kas tajās notiek. Tur ir tagad tādi politiski spēki, kas var pieprasīt referendumus, kā rezultātā viņi teiks, nē, nu jau viss laiks iztecējis, pietiek, jūs šo projektu nespējāt noteiktajā laikā pabeigt, tad nekas arī nenotiks. Es domāju, būtu vismaz jārunā par šo problēmu, nevis tiešām tikai nemitīgi jārunā par visu to pašu, kas jau ticis apriest, apspriests. Esmu jau gadiem centies par to runāt, nu, pats savā pieticīgā, pazemīgā veidā runāt par šiem lieliem jautājumiem, bet ļoti reti, kad kāds ir gatavs tīri intelektuāli šādās diskusijās iesaistīties. Vai jūs sanāksmē vispār kāds vispār kādreiz paceļ roku un cenšas šo situāciju izskaidrot? Jūs taču esat cilvēki, kas strādājat ar ekonomiku katru dienu, bet tie ir jautājumi, kas debatēs faktiski nekad pat neparādās. Nu tad lūdzu, lūdzu, izdariet kaut mazāko centienu, jo tas ir galvenais. Paldies, saka Artīkungs. Mēs nevaram uzklausīt brīvā mikrofona ietvaros eh, runātājs. Es ļoti atvainojos kolēģiem eh, par to. A, neatvainojiet. Atvēl Anemans kungam bija jāsakās. Priekšsēdētāji, paldies. Es nezinu, vai jūs visi redzējāt to, kas šovakar simboliski faktiski norisinājās. Nu, kārtējo reizi, kārtējā izrāda šādas iestādes tikšanās laikā. Tad, kad notiek šāda sanāksmes, tad lūk, āksts nērs lec uz skatuves un tad viss izslēdz gaismas. Nu, es pilnīgi izjūtu to atmosfēru tajā brīdī, kad šeit gaismas nodzis, kāds tiešām izslēdz šīs gaismas. Nu, tad es būšu tas nērs varbūt šovakar. Turpināšu nīderlandiski. Dat iemand dan, als er iemand dan toch een hofnar moet. Nu, ja kādam ir jābūt par galma ākstu, tad es spēlēšu šo lomu. Un jāsaka, ka Eh, tad, kad uzzinājām ziņas par Brexit, nu, tad mēs arī izdzirdējām, ka Itālijā ir gaidām banku krīze, un mēs sēžam tā, it kā, nu, gandrīz nekas nebūtu noticis. Jūs turpināt ar savām abstraktajām schēmām, un jā, te ir kaut kādas programmas, jūs te šķirstāt lapuses un runājat par fiskālo kapacitāti. Uh, un jūs patiešām diskutējat tā, it kā tas būtu kaut kas pilnīgi iespējams. Un Slovāku kolēģis, nu, te tādu maigu brīdinājumu izteica, un jāsaka, ka ir jāparūpējas par pilsoņiem, vai viņi patiešām atbalstīs ko tādu. Jums ir jānomierina tagad situācija gan tirgos, gan politiskajā jomā. Uh, Un ja situācija kļūs tikai nestabilāk, nu tas būs briesmīgi, nu mm, ir jānogaida. Un jāsaka, ka e, nav demokrātiska pamatojuma, lai turpinātu šāda priekšlikuma īstenošanu. Uh, Un es patiešām esmu dusmīgs eh, tādēļ, ka visi izturs tā, it kā nekas šeit nebūtu noticis, un rītdien turpināsies debats ar Ferhofštāta kungu. Eh, viņam ir priekšlikumi par tālāku ES integrāciju, pat ar konvencijas veidošanu un um, līgumu grozīšanu. Nu, kurš tad atbalstīs ko tādu? Kura valsts? Nu, ja jūs gribat, lai būtu vēl eiro eksiti, nu tad turpiniet tādā pašā garā. Bet ja jūs esat prātīgi, nu tad vienkārši novelciet varbūt brēmzi. Paldies! Donc, nous allons mat... Un tā tad. Tālāk mēs uzklausīsim ministru kungus. Ierosinu viņiem uzstāties pretējā kārtībā, nekā viņi to darīja sāk, sā, sanāksmes sākumā. Godātie ministri, dod vispirms klāt, jums jādodas, protams, ātrāk, un tāpēc vispirms kāds ir kungs. It's really a privilege. okay, thank you. That's, okay, just generally speaking. Un tātad vispārīgi runājot varu centīt, nu, vai vismaz centīšos atbildēt uz jautājumu par to, kā šāda fiskālā kapacitāte tiks izveidota. Es esmu diezgan pārliecināts, ka esam nonākuši to posmu diskusijas, respektīvi nesam vēl nonākuši šajā diskusiju posmā, un varu tikai atkārtot, ka pirmām kārtām mums ir jānolem par to, vai šāda kapacitāte ir vajadzīga. Sēžot šeit pie galda, Nu, liekas, ka tāda vienprātība izkristalizējas. Bet es nezinu, vai, ja jūs pavaicāsiet kādam citam, vai tas arī tāpat atkārtosies. Un tālāk jālēm arī tad par specifisku lomu, funkciju, un tad jādomā par konkrēto instrumenta veidu, jo gaugulā finansējums ir šo debešu pašu noslēguma elements. Personīgi Varbūt tas izklausīsies ķecerīgi no manas puses. Es būtu atvērts parādu finansējumam, bet dažām dalībvalstīm tas varētu šķist visai eh, delikāts jautājums. No otrs ir Eiropas līmeņa nodoklis, manuprāt, tas būtu vienkāršāks risinājums. Nu, tad mēs sastaptos ar šo jautājumu visi kopīgi. Var pieminēt arī Mario Monti grupu Jau gadu desmitu viņš strādā pie tā, kā radīt pašu resursus, fiskālo kapacitāti. Un tad par šo iespējamo. Um, gribēju tikai teikt, ka šodien pat mēs pieminējām par otro investīciju, runājam par otro investīciju pīlāru, par to, kā vērsties pret šķēršļiem. kas, protams, neļauj mums darboties. Administratīvā sloga samazināšana. Eirostat jautājums, jo, protams, ka pārskat, jautā, pārskat atbildība Eirostat arī ir svarīga. Nu, paldies, es ar to arī beigšu savu uzstāšanos. Paldies, saka priekšsādātājs. Tu esi Blomkungs, jums vārds. Paldies. Nu, uz visiem jautājumiem atbildēt nevaru, tam būtu vajadzīgas stundas. Viens no jums vaicāja, kāda struktūra reformas e, nu, saņemt atbalstu no šī instrumenta. Jā, tas ir god, no, nu, pamatots jautājums. Es domāju, ka daudz struktūra reformas pašas par sevi jau ir jēgfilmas, un tās rada ieguldījumu budžetā pozitīvā veidā pavisam ātri. Protams, atkarībā no tā, kā šie instrumenti tiek veidoti. Daži, e, daži struktūra reformas, protams, politiski ir ļoti nepopulārs, nenoliedzami, jo tās skar kaut kādas tradicionālas tiesības. Uh, Mm, te nu mana angļu valoda, mm, jāsaka, ir mani atstājusi. Nāk, jā, konkrēts mm, interešu grupas tiek apdraudētas, un tāpēc šis jautājums, protams, ir politisks. Īpaši šai parlamentā šī fiskālā kapacitāte, e, nu, varētu palīdzēt reformu īstenošanai konkrētās valstīs. Tas atkarīgs no tā, kā šie kontrakti visi tiek slēgti. Par to jau arī pirms pāris gadiem bija debatas. Par saikni starp ES budžetu un struktūru fondiem, jeb Eirozonas kapats, budžeta kapacitātu un reformu programmu, un tad radot sasaisti. Tas tā nav tāda jauna ideja. Domāju, ka tas varētu būt veids, kā virzīties uz priekšu. Bet daudzas struktūra reformas un neticiet, ja jums saka, ka tās var īstenot tikai tad, ja ir pieejami līdzekļi. Var īstenot bez līdzekļiem. Tā nav taisnība. Protams, ir vajadzīgi līdzekļi, bet lielā mērā tas atkarīgs no reformu eh, rakstura un to, kā, tā, kā tās tiek izstrādāts. Un tālāk gribētu Vaidzekerkulam teikt, lūko. Viņa pamata jautājums vai šis instruments mums palīdzētu vienkāršot noteikumus un tos labāk izskaidrot pilsoņiem? Droši vien ne jo jebkurš instruments, kas ir šāds pēc sava rakstura, nu, ņemot vērā, ka tas ir solidaritātes mehānisms, nes līdzi diezgan spēcīgus noteikumus, kas piedalās, kas ne. Jo, ja jūs vēlaties organizēt solidaritāti kāda pul cilvēku pulciņa ietvaros, tad vispirms jāsaprot, kas piedalās, kas ne. Un tad jautājums ir, kurā brīdī tad jūs ir, esat tiesīgs uz šādu atbalstu, investīciju atbalstu, bezdarba schēmu, kurā gadījumā jūs, jums tas pienākas. Otrām kārtām, kas tad ir tiek prasīts no valsts pirms tā var piedalīties, piemēram, šādā bezdarbnieku atbalsta eh, sistēmā. Nu, tur, piemēram, vajadzētu būt kaut kādiem tad mēriem, kas nu, saistīti ar struktūru bezdarba novēršanu. Tātad tur būtu gan tiesības, gan pienākumi vienlaicīgi. Uh, Līdz ar to es domāju, ka solidaritātes organizēšana vienmēr ir gan par tiesību piešķiešanu, gan arī par zinām pienākumu izveidošanu. Nevar no sistēmas tikai ņemt un ņemt, tajā ir arī kas jāliek iekšā. Vai tas būtu vienkārši izskaidrojums? Es domāju, ka nē. Nonāk līdz ar to pie vēl viena svarīga jautājuma, kas, jāsaka, šobrīd man nodarbina visvairāk. Ja mēs sparam soļus uz priekšu, ja mēs atrodam politisko kompromisu, nosakām noteikumus, kombinējam šīs tiesības ar pienākumiem, risku, kopīgu pārvaldību ar risku samazināšanu, tad būtu ļoti liederīgi, būtu ļoti palīdzīgi, ja tas viss tiktu arī īstenots, un tad visi šos noteikumus arī ievērotu, nevis jau pie pirmās iespējas sāktu uh, kaut kādas spēcīgas debats par to, vai šie noteikumi ir pareizi vai ne. Jo var jau, protams, jebkurā nakts brīdī celties kājās un runāt par to, vai šie mehānismi tiešām ir pavisam pareizi un, un riktīgi. Bet, ja pats šobrīd ir krīze un jārisina ir ļoti steidzamas problēmas, man prasīja, cik steidzam tas būtu jāreķina, man kāds prasīja, cik steidzam būtu šajā tam jāsaka, saka, jā, daudz steidzam problēmu, un tad tādā gadījumā nav jēgas katru reizi atkal sarunas atsākt no jauna par noteikumiem, jācenš strādāt ar to, kas jau ir izstrādāts, apstiprināts, un tad pēc tam kaut kad tālākā nākotnē var domāt par šo ietveru pārskatīšanu, jo citādi mēs negu, nevirzīsimies uz priekšu. Nu tātad, ja mēs izveidojam šādu, ja mēs turpinam diskutēt par šādu instrumentu, diskusijas, protams, vēl būs diezgan plašas un arī analizētas, analītiskais darbs vēl jāveic, tad tādā gadījumā mums jāspēj arī radīt tāda pārliecība, ka, lūk, ja vienošanās tikt panākt par šādu instrumentu un tiks sardzēt šī pievienotā vērtība un ietvers, kā virzīties uz priekšu, tad tagad ir jāpastāv pār, jābūt pārliecībai, ka darbs, ko mēs esam šobrīd eh, paveikoši, ka, mēs, ka tas var arī tālāk nest augļus, ka tas var darboties. Tas ir tas, par ko es domāju. Nu jā, nu turpināsim, turpināsim darbu. Īstenošana ir ārkārtīgi svarīga, ja vēlaties panākt kaut kādu veidu uzticēšanos starp valstīm. Si? Bon, ça suffit. Nu, šķiet, ar to būs arī gana. I heard you say merci, so I thought I was finished. Non, <laughs> non, non, mais parce que j'ai... Es dzirdēju, ka jūs vienkārši teicāt paldies. Nu jā, es domāju, ka varbūt jūs pabeidzāt savu uzstāšanos, ja jums vēl kas sakāms. Nē, ļoti labi. Tālāk Čika Klūns kungs. Jā, nu es domāju, ka nelīdzvarotība Eirozonā šobrīd ir ārkārtīgi plaša. Un ir jārod risinājumi, kas arī saistīti ar šo morālo kaitējumu. To novēršo šobrīd. Tā ir pārāk daudz. ir vajadzīgs šis morālā kaitējuma aspekts, nu, piemēram, vienotā noregulējuma fonds. Jā, jā, kā tas tiek piemanu, piemērots, kā tas darbojas, un tad mēs varam pāriet pie tālākā soļa. Vienmēr jau varam vainot Vāciju nenoliedzami. šī morālā kaitējuma kontekstā, bet pat vismazākā tautsēmniecība tāda kā Malta faktiski jūtas ļoti līdzīgi solidaritātes jomā, ja mēs runājam ESM un SFS, FSF. Mēs ļoti lielu, relatīvi lielāko īpatsvaru no sava IKP iegūdam tajā, kā es to varu izskatrot saviem iedzīvotājiem, ka viņiem ir jāaizņemas par augstāku likmi, lai aizdot šos līdzekļus citām valstīm par zemāku likmi. Ir citi risinājumi. Uh, Tas ir nu, jautājums par kvalitāti pretstatā kvantitātē. Pirms virzāmies uz priekšu, pievēršamies konkrētiem risinājumiem, nu pārliecināsimies, ka tas, kas ir mūsu rokās, ko mēs izmantojam, patiešām atbilstīgi arī darbojas. Šīs pēcpusdienas diskusijas padomē kur mēs spriedām par investīcijām, bija ļoti līdzīgas. Par mūsu pašu noteikumiem mēs spriedām. Tā, mūsu pašu noteikumi traucē valstu investīcijām. Valsts vēlas investēt vairāk, bet tās nes, nedrīkst. Nu, tad es nezinu, vai tur ir kāda zelta noteikuma vidusceļš vai nē, bet es domāju, ka mēs varam uzlabot pašreizējās sistēmas, tās, ko esam paši izveidojuši, vienalga tās ir regulas vai jebkas cits. Tomēr un tas lielākais nepateiktais šai telpā ir jautājums par nelīdzsvarotību starp pārpalikumu un deficītu valstīm. deficīti, tās, tās deficīts, kas ir vienās valstīs deficīts, tās citās ir šis um, pārpalikums, tas ir plusiņš, mīnusiņš, bet tāpat kā spiediens tiek uzdarī, izdarīts uz ko? Uz deficīta valstīm, un ne vārda netiek runāts par pārpalikumu valstīm, bet viņa tām arī būtu jā, jārīkojas, jo tāpat kā jebkuru svaru gadījumā, ja vēlamies, lai viena svaru pusīt pacēs uz augšu, tad otrai ir jābūt vājā, nu, vieglākai, lai šie svari izlīdzsvarotos. Tas attiecas arī uz progresu Eirozonā. Merci, la parole. Paldies. Un tagad vārds Pieram Gramiņā. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, teikšu tikai pāris vārdus. Pirmkārt, fiskālās kapacitātes temats ir ļoti vērienīgs. Mums ir nepieciešama arī vērienīga projekta, bet šīs dienas diskusija ir pierādījusi, ka ir uh, grūti vienoties par tiem elementiem, uh, uz ko attiekto šī fiskālā kapacitāte. Mums drīzāk būtu vien, vieglāk vienoties par solidaritāti, par kopīgiem punktiem, un šīs dienas debatēs izskanēja tik dažādi viedokļi par šo fiskālo pat, kapacitāti un tās uh, veidu. Uh, nu, mums būtu jāvienojas par solidaritāti drīzāk, un tās punktiem vai to darīt tikai 19 valstu starpā, kas ir Eirozonā, vai iesaistīt lielāku skaitu valstu. E, tālāk svarīgs jautājums ir investīcijas. Par to mēs diskutējām šo pēcpusdienu, un mums tiešām ir nepieciešams lielāks investīciju apjoms visās valstīs. Mums ir jāmodernizē Eh, daudzas lietas, eh, un šeit mums varētu būt eh, kopīgi mērķi, uz ko tiekties. Nākamais elements ir tāds, ka piecu priekšsēdētāju ziņojumā ir daudz teiks par to, kādai būtu jāizskatās nākotnē, un kā viens no šiem pieciem priekšsēdētājiem, Jorans Daiselblums, kurš ir Eirozonas priekšsēdētājs, uh, Viņš teica, ka daudz kas tiek darīts, lai īstenotu atsevišķus elementus no šā ziņojuma, un vispār šeit viss ir sadalīts divās daļās - pasākumi, ko var īstenot īstermiņā, negrozot līgumus, un otrā daļā - vidēja ilgtermiņa pasākumi. Uh, Un mēs nevajag par zemu novērtēt uh, tās problēmas, kas varētu būt saistītas ar līgumu grozīšanu, cik grūti tas būtu izdarāms. Un tādēļ mums ir nepieciešama šāda pieeja soli pa solim un, un varbūt uh, necensties uzreiz īstenot tās visvērienīgākās tālajošākās idejas. Paldies, uh, Pāduānkungs! Paldies, paldies. Es mēģināšu atbildēt varbūt uz tiem jautājumiem, kas eh, skāra tieši mani. Tātad pirmām kārtām, vai mums ir nepieciešama līdzekļi, lai īstenot reform, struktūra reformas? Nē, nav nepieciešama, bet tad, mm, nu, tas būtu ļoti noderīgi. Un kā jau Jeruns teica, uh, Eh, pateicoties reformām, mēs varam patiešām eh, rast ieguvumus, un otrām kārtām es varu nu, pastāstīt, eh, kas notiek manā valstī, un reform, struktūrālās reformas patiešām uzlabo situāciju, un tas var palīdzēt arī radīt fiskālos stimulus un uh, E, arī, ja mēs runājam, piemēram, par e, bezdarbnieku pabalstiem, tas e, ļoti, nu, lielā veidā ļoti tālieši ietekmē darba tirgus struktūru, un uh, Vaidzekera kungs runāja par to, kas tad ir nepieciešams, kādēļ ir nepieciešama fiskālā kapati, kapacitāte, un viņš teica, ka tas varētu, nu, attiekties uz tādām uh, uz, uz uh, valsts papildus izdevumiem, bet es gribētu teikt, nu, ko nozīmē migrācija, lai varētu efektīvi tik galā ar migrāciju, ir ne, nepieciešami, nu, tādi nepieciešami utilitārie pakalpojumi, dažādas struktūras, lai šos cilvēkus varētu labāk integrēt. Un uh, ir, uh, protams, uh, jāsaprot, ka šie cilvēki varbūt vienā brīdī vairs nespēja normāli dzīvot savā valstī, viņam ir jāpiedāvā arī nodarbinātības iespējas. Un jāsaka, ka tā varētu arī parūpēties par tālākajušu kohēziju. Tas ir viens no piemēriem, pateicot, kuram vajadzētu būt arī nu, kaut kādai uh, kolektīvai rīcībai trešām kārtām par šo uzglūnošo banku krīzi Eiropā, kas prasīs lielu fiskālo kapacitāti. Un e, Itālijā nav šādas banku krīzes, kas uzglūnētu valstī. Un ir jādomā par Eh, to, ko mēs šeit runājam, tie eh, cipari, ko mēs redzam medijos un citur, nu, tas ir pilnīgs vājprāts, mums nevajadzētu par tiem runāt, bet man nav tik daudz arī laika, lai tam pievērstos detalizētāk. Un eh, jāsaka, ka ir jābūt arī labākam kapitālam. Un mēs runājam arī par šiem NPL, šie um, aizdevumi, sliktie kredīti. Un uh, ir jāpadomā arī par šo slikto kredītu juridisko pusi, ja piemēram uh, ir saīsināts uh, līgumu uh, laušanas laiks, tad arī, piemēram, uh, pēļņu gūta no šiem sliktiem kredītiem pieaug. Tālāk, ja mēs runājam par tirgu, ir jādomā par šiem kolektīviem instrumentiem un to, ko darīt ar sliktiem kredītiem, ar, ar nestabilajām bankām, un jāsaka, ka nav nekādu iespēju Ar to tiek galā pateicoties valsts līdzekļiem, jo ir valsts atbalsta regulas, mums ir jāievēro noteikumi un fiskālā kapacitāte un banku kapacitāte. Nu, šī saikne man šķiet nu, pilnīgi neatbilst kontekstam. Un visu beidzot, ceturtkārt, ir šis piesardzības instruments, kas ir pilnīgi atbilstošs valsts atbalsta noteikumiem ko darīt, ja, piemēram, ir riski, nenoteikti situācija, kā šobrīd šādu instrumentu var izmantot, tad, ja tas ir nepieciešams, ja tas ir nepieciešams patiešām, lai nebūtu nekādu eh, pārpratumu, ko bieži vienākas arī pieredzēt. Paldies! Tagad vārds Euklīdam Zakalotus. Paldies! Ja mēs. Uh, Runājam par seniem laikiem, nu maniem bērniem šķiet, eh, ka tie bija 90. Eh, gadi, nu citi domā, tie ir laiki, kad apkārt siroja Robins Hoods, bet ja mēs runājam par konverģenci, ka tā tika minēta senākos laikos, tika izmantoti bieži vien struktūra fondi, un eh, tas bija viens no galvenajiem uh, um, instrumentiem bija solidaritāte un jāsaka, ka, piemēram, ja mans partneris neattīstās pietiekam labi, nu tas nebūs pietiekam pievilcīgi arī man. Un tālāk mēs domājam, ka nevajag tik daudz paļauties uz struktūru fondiem, bet mēs piesaistīsim privātos līdzekļus un tad uh, līdzekļi no bagātām valstīm plūda uz nabadzīgākām valstīm, uz privātajām bankām un uh, radās pieprasījums pēc vācu un uh, holandiešu produktiem Tiem tas eh, ļoti jauki izskatījās. 2000. gadā bija laba konverģence, labi konverģences rādītāji, bet tad sistēma vienā brīdī plīsa. Un nav jau tā, ka ziemeļi izrāda tikai solidaritāti, viņi arī iegūst, viņiem ir ļoti zemi, zemes, zemi inter, šie aizņēmumu procenti, procentu likmes, un tā tad, nu, ir jādomā par to, kā konverģents panākt nauda tagad nonāk no nabadzīgākajām valstīm bagātajās valstīs, nevis otrādi. Un Piers, eh, kundze no Somijas, un citi uzdeva jautājumu par solidaritāti, bet mums ir jālēmj, nu, kādas ir mūsu kopīgās intereses, vai mums tādas vispār ir, vai mēs visi gribam dzīvot labi kopīgi, un ja mēs neturpināsim, nu, rast atbildu uz šiem jautājumiem, nu, tad mēs saprotam, kuri spēki būs ieguvēji. Mums ir jāsaprot, kāds ir mūsu kopīgās intereses. Es domāju, ka 2000. gadā un tālāk sekojošie modeļi bija aplami, sistēma, sistēma plīsa, burbulis plīsa, un struktūra fondi vienmēr ir labāk izmantojami, ja ir augstāks uh, pieprasījums un cilvēkiem. Uh, ir arī motivācija uzņemties riskus un iz, izgudrot kaut ko, ieviest inovācijas, ja viņiem katru dienu nav jābaidās un jātrīc par savu darba vietu, vai tā vēl rīt būs droša. Tādēļ mums ir jādomā par to, ko tad darīt. 80 gadu laikā uh, tirgi pirms krīzes neko neizdarīja, tā tad nestabilizējās pietiekam. Mums ir jādomā par jauniem risinājumiem, inovācijām, ir jāpaņem eh, domu graudi no šī ziņojuma. Jā, es, protams, nevaru pārāk ilgi runāt, un mēs to varam panākt tikai tad, ja pieņemam kopīgus risinājumus. Uh, vai e, ieguvums visai Eiropai ir e, vienādojams ar ieguvumu visiem eiropiešiem. Ja nē, nu tad mēs varam patiešām atgriezties pie uh, e, saniem laikiem, konkurētspējas Eiropa sabruks, Holandē un Vācijā būs ļoti augsti valodas kursi, un mēs visu sāksim no nulles. Un tad mums ir jādomā, uh, ko darīt tālāk. Bet mums ir jāsaprot, ko mēs vēlamies, vai mums ir šī kopīgā nākotne, un visu ieguvums ir atkarīgs no katra individa ieguvuma atsevišķi. Ja mēs varam teikt, jā, tā ir, tad paņemsim to, kas šeit ir šajā ziņojumā un citos ziņojumos, nu, tad turpināsim strādāt. Paldies! Paldies, Mišels Sapēns! Paldies. Es uh, esmu pēdējais, kas runā, bet es neesmu atbildīgs par šo aizkavēšanos. Un uh, mans ie, tad, iepriekšējais runātājs pareizi norādīja, runājot par kopīgām interesēm, tad es arī nebūtu šeit, nebūtu Eiropietis, nepiedalītos šais debatēs par šiem jautājumiem - ekonomiskiem, budžetiem, monetāriem. Nu, ir kopīgas intereses, tās var uh, rezumēt. Uh, vienkārši ir progress, uh, labklājība, nākamā paudze var dzīvot nedaudz labāk, pārticīgāk nekā iepriekšējā paudze. Tas ir eh, šis mūsu projekts. Tālāk, eh, protams, šeit bija ļoti daudz jautājumu un pretrunu, un tas bija arī ļoti labi, ka tā bija, bet, nu, atbildot teikšu divas lietas. Pirmkārt, vai eh, šīs uh, Uh, budžeta kapacitātes veidošana ir uh, pretrunā ar uh, monetāro politiku. Nē, šeit nav pretrunas. Protams, pēc Māstriktas līguma ir bijusi attīstība, bet ar monetāro politiku vien nepietiek, lai varētu atrisināt visas problēmas. Tālāk vai budžeta politika vai kapacitāte ir pretrunā ar struktūru politiku. Nē, struktūra politika ir absolūti nepieciešama, tā ir katras valsts interesēs un tā neaizstās budžeta politiku. Es aicinu jūs atbraukt uz Franciju un iepazīties ar situāciju. Reformas ir grūti īstenojams visās valstīs, bet tās notiek. Trešais, vai tas mūs atbrīvo no centieniem iztenot konverģents, teiksim, fiskālā, ekonomikā vai, ekonomiskā vai sociālā jomā. Nē, tas mums ir jādara, mums ir nepieciešama konverģence ne tikai balstoties uz kohēzijas politikas um, iegūmiem, bet arī citās uh, politikās. Un ir jāpadziļina saiknē starp uh, atbildību un solidaritāti. Mēs nevaram runāt par solidaritāti, uh, ja uh, nav atbilstošas atbildības, ievērojot uh, noteikums. Tātad ir arī otrādi, ja ir atbildība, jābūt solidaritātei, un līdz ar to šī budžeta kapacitāte ir vēl kā papildinājums, un manuprāt, tas ir uh, svarīgs elements, lai nodrošinātu veiksmīgu mūsu projektu īstenošanu. Paldies, ministra kungs! Šobrīd, nu, vārds referentei viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungi. Nezinu, kur ir paslēpušās eh, sievietes, bet nu gan jau varbūt mēs arī radīsim risinājumu šai problēmai. Es eh, Raimaram Bēgiem visu sīki izstāstīšu par šīs dienas sarunām. Viņš tiešām, viņām eh, tiešām bija ļoti žēl, ka viņš nevarēja piedalīties šais debatēs. Nu, jautājums, kādēļ Eiropas parlaments eh, veidoja šādu ziņojumu par eirozonas budžeta kapacitāti? Nu, ne tikai tādēļ, ka akadēmisko aprindu pārstāvi, kopš mēs runājam par Z, Eirozonu, ekonomisko un monetāro savienību, viņi visu laiku norāda par to, uz to, ka ir nepieciešama šāda kapacitāte, par to runā jau Delors un arī pavisam nesen SVF un daudzi citi eksperti. Un krīze ir ā, pierādījusi reālā situācijā, ka ir nepieciešamas korekcijas kad bija eh, tik izveidoti eh, struktūrālie fondi, tad nebija eiro, un Delors savulaik rakstīja, kad eh, pāriesim uz eiro, tad būs jāpārstrādā arī šie struktūra fondi, jāveic korekcijas. Bet taisnība ir arī tā, ka ne visas valstis ir eirozonā, un tad ir šāda neskaidrība, divdomība, uh, ir Eiropas Savienības budžets, bet nav uh, Eirozonas budžets un struktūra fondi ir kaut kas pa vidu. Un tagad šie mūsu projekti ir apdraudēti. Kolēģis Kolāna teica, ka ir jāīsteno gan divpaka, gan sešpaka, bet manuprāt tā ir smagā kļūda, ko esam pieļāvuši ka ir noteikumi, ka tie netiek pildīti, tad nav uzticības, tad ir jāpadara stingrāki noteikumi un tad būs uzticība atgūta. Šī pieeja ir bijusi nepareiza. Šis uh, stabilitātes pakts, nu mums ir jāsaprot, ka tas nedarbojas. Un, ja tas nedarbojas, tad varbūt ir jāmaina noteikumi, jā, jāmaina pieeja, Un to mēs arī norādām šajā ziņojumā, ka, manuprāt, tas būtu liederīgi. Tā tad iet tālāk nekā, iet tālāk par šo piecu priekšsēdētāju ziņojumu, jo tas jau bija vēl pirms Bretu referendumu, bet tā tad mums ir jādomā par konverģences kodeksu. Un jūs man lūdzāt priekšsēdētāju kungs teikt noslēgumu vārds, bet es gribu teikt, ka Kas tad, kāda ideja slēpjas aiz šī konverģences kodeksa, ka mēs, at, ka mēs, um, mums ir nepieciešama reāla konverģence eirozonā un pozitīva attīstība bija pirms eiro ieviešanas, ka tiešām bija šāda konverģence, jo bija jāizpilda Māstrikts kritērija. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies uh, līdzreferents kundzei, paldies ministra kungiem. Jā, patiešām pastāv Eirozonas identitāte un realitāte, un kad bija jāliek, uh, jāvelk nauda no kabatas ārā, lai veidotu Eiropas uh, finanšu stabilitātes mehānismu, mēs pārliecinājāmies par to, ka uh, solidaritāte reāli pastāv. Un mēs tagad, deputāti, uzskatām, ka ir steidzami jārīko debates par eirozonu, tās pārvaldību un tās budžetu. Šīs debates bija ļoti daudzsološas. Liels paldies visiem ministriem un gribētu precizēt, ka jākaļ dzels, kamēr tā vēl ir karsta, un rīt 11.30 līdz 13. jan 4Q2 zālē notiks sanāksme, kurā mēs izskatīsim grozījumus mūsu ziņojuma projektam, lai censtos panākt pirmos kompromisus.